Das Protokoll un die angenommen. Protokoli un uh, sēžu protokoli 16. Uh, februārim ir pieejami vai ir kādas iebildes pret protokolu? Nē, liekas, ka nē, tad protokols ir pieņemts. Juridisko lietu komiteja 1. martā.